rūpniecību. Un Aštons kundzi lūkšu izteikties, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Jaunas eksporta iespējas potenciāls ir Āzijas tirgos, kam ir liels izaugsmas potenciāls, bet arī iekļuvs barjeras ir augstas. Runājot par uh, starptautiskajām sarunām, uh, labs veids, kā uh, Uh, pārkāpt šīs barjeras ir brīvās tirzniecības nolīguma sarunas, un tāpēc dalībvalsts ir lūgušas komisiju uzsākt jaunu uh, kārtu ar sarunām par brīvās tirzniecības nolīgumiem ar uh, Āzijas valstīm. Tām ir jābūt ambicioziem nolīgumiem, uh, izmantojot eksporta iespējas dažādiem sektoriem. Ar Koreju to mēs arī esam tagad panākuši pēc diviem intensīviem sarunu gadiem. Uh, Tas ir visambiciozākais eh, brīvās aizniecības nolīgums, kādu jebkad Eiropas Savienība ir panākusi. Ir vienprātība, ka trijos galvenajos sektoros mūsu ekonomikā BTN eh, labumi ir tādi, kas tiešām ir mums par labu. Pirmkārt, mūsu pakalpojums sniedzēji, kas ir konkurētspējīgi, ļoti daudz iegūs, piemēram, telekomunikācija, transporta, uh, būvniecības un vidas pakalpojumu jomā. Mūsu uh, uzņēmumiem būs daudz vienkāršāk uh, īstenot savas aktivitātes Dienvidu Korejā. Lauksainiecības produkti. Koreja nojauks gandrīz visus augstos tarifu barjeras. Uh, tās apmēram ir 35%, un uh, tas uh, veicinās eksportus cūgaļas, vīna, uh, viskiju un piena produktu jomā. Un tas nodrošinās arī Eiropas geogrāfiskās atzīmes aizsardzēšanu, piemēram, pārmas šķiņķis un citas līdzīgas lietas. Bet privās tirsniecības nolīgums nāks par labu arī ražotājiem Eiropā, lai tie varētu eksportēt kopumā Eh, tie varēs ietaupīt apmēram 1,2 miljārdus eiro, ko citādi būtu gadā samaksājuši tarifos. 800 miljoni uh, tiks uh, ietaupīti jau sākot ar pirmo dienu. Piemēram, uh, mašīnu eksportētāji varēs uh, ietaupīt uh, daudz. Uh, Un ķīmiķu, ķīmijas ražotāji ietaupīs apmēram 150 miljonus eiro. Uh, Muitas atcelšana uh, veicinās arī nostiprināties uh, šajā reģionā. 25 miljārdu eiro katru gadu uh, Kor, Dienvidkorejas patērētāji iztērē par Eiropas precēm, un līdz ar to šī valsts ir viens no mūsu galvenajiem eksporta tirgiem. Protams, ka bija runa par noteikumiem, tur ir caurskatāmi noteikumi, efektīva ieviešana un intelektuālo likuma es atvainojos, intelektuālo īpašumu aizsardzību un ir īpaši noteikumi par subsīdijām, kas nāks par labu visiem ražotājiem, kas pārdod savus preces Korejā. Ir noteikti arī disciplīna par industriālajām tehniskajām barjerām, proti automašīnām, elektronikai un medikamentiem. Balstoties uz Eiropas regulatoro modeli, mēs tādu esam izveidojuši kā prasīja mūsu radotāji, ražotāji. Korejai būs jāmaina savi noteikumi, lai atbilst šīm prasībām, bet eh, nekādas šādas izmaiņas nebūs vajadzīgas Eiropā. Attiecībā uz autorūpniecības nozari. Šeit gribētu uzsvērt, ka šeit mums arī ir e, interese eh, mūsu ražotājiem piekļūt Korejas tirgumu, mūsu auto um, ražotāji e, ir importētāji e, Korejas tirgū. Un e, to varēs tālāk attīstīt, jo tiks samazināti tarifi 2000 eiro tiks ietaupīt uz vienu automašīnu. Nolīgumā ir iekļaut arī ļoti ambiciozas uh, disciplīnas, tātad visambiciozākais, kāds jebkad ir uh, panākts Eh, Koreja atbilstīs jau no pirmajām, pirmās dienas eh, starptautiskiem standartiem. Un tie ir tie standarti, kurus mūsu nozars pārstāvju uzsvēr kā eh, šķēršļus. Un Koreja um, piemērosies arī Eiropas eh, vīdes likumdošanai. Jau pat pirms nolīgums stāsies spēkā, Koreja ir eh, pieņēmusi eh, ieviest zināms pārējais noteikums vīdes jomā, kas ir svarīgi mūsu eksportētājiem. Un mēs cieši vērojam Korejas diskusijas par CO2 emisiju ierobežošanu. Uh, lai nodrošinātu, ka tas nekaitētu tirzniecībai. Mēs apzināmies, ka automašīnu sektors ir ļoti jūtīgs sektors. Mēs aizsargājām uh, ilgus aizsardzības periodus liberalizācijai mūsu visjūtīgākajam sektoram, proti mazajām automašīnām. Uh, pēc pieciem gadiem tiks uh, nojauktas tarifu barjeras, un pa šo laiku varēs pielāgoties. Uh, Mums ir jāatceras, ka Korejas investīcijas ir būtisks e, automašīnu sektorā Eiropā. Mēs e, mēren arī esam mainījuši izcelsmes e, noteikumus un mēs vienojāmies par divpusējo drošības klauzulu, kas ļauj mums noteikt tarifus, ja rodas kāds apdraudējums tirgumu kādā mūsu nozarē. Un visbeidzot par muitu, un uh, šāda politika ir uh, tātad muitas atmaksa, uh, kas ir PTO saskaņota, tā nekaitē mūsu autoražotājiem, jo tarifi ir ļoti zemi uz automašīnu rezervas daļām, un būs vēl īpaša klauzula, kas ļaus mums um, ierobežot muitas nodovu atmaksu. Uh, Un tad, tad es tiešām gribētu uzsvērt to, ka ražošanas, lauksaimniecības un pakalpojumu sektors Eiropā visi atbalsta šo nolīgumu. Tas ir būtiski un tas ir skaidrs signāls par to, cik uh, apzinī, apzināti un aktīvi mēs iesaistāmies šajā jomā. Paldies! Paldies, Barnās Eštona! Tagad uzklausīsim politisko grupu runātājus. Vispirms, kas pārī kungs eh, Eiropas Tautas partijas grupas vārdā. Lūdzu, divas minūtes. Prezident. Augstu godātais priekšstādā kungs eh, Dienvidu Koreja ir ceturtais lielākais eh, mūsu partners ar apmēram 30 miljardiem eiro tirdzniecības apjomu. Šī līguma noslēgšana ir mūsu darbdevēja un darbņēmēja interesēs, un komisārs Kunz, es nevēlos jūs vēl sveikt, jo šis uh, līgums vēl nav parakstīts, bet ja jūs patiesi šajā krīzes laikā to spēsiet panākt, uh, brīdī, kad eksporta rādītāji pasaulē ir samazinājušies kā vēl nekad, un jūs patiesi uh, spēsiet to paveikt, tad tas patiesi būs milzīgs panākums, un es to jums vēl no visas sirds. Tirdzniecības nolīgumi ļoti ir, eh, bieži ir strīdīgi, bet eh, šis ir labs iznākums. Esmu dzirdējis eh, pozitīvu reakciju no visu praktiski rūpniecības pārstāvju puses - elektrotehnika, ķīmijas rūpniecība, pakalpojums niedzēju aptiekas un tā tālāk. Un pat no lauksaimniecības rūpniecības pārstāja puses sadzinīgi vārdi. Tas ir kaut kas jauns, to mēs pat, ne, pat neesam dzirdējuši. Un rezultāti ir pozitīvi. Dažas uh, nozars būtu vēlējušās kaut ko vairāk, bet ir viens izņēmums - automašīnu rūpniecība, bet ne visi, bet tikai daži ražotāji, kas raugās uz to kritiski. Citi ražotāji un daudzi detaļu piegādātāji to uh, vērtē ļoti pozitīvi. Manuprāt, ir ļoti labi, ja mēs varētu izmantot uh, to un uh, vēl parādzīties uz šiem kritiskajiem uh, punktiem, ko ir um, signalizējusi rūpniecība. Un varbūt, ka vēl kaut ko uzlabot šajā uh, jautājumā, piemēram, uh, par standartiem, vides standartiem, dažādām klauzulām, ja šeit būs kaut kādas Eh, kaut kādas nesaprašanās, tad tās ir eh, drīzāk jāskaidro un eh, jāraugās, lai tie solījumi, kādus Dienvidkoreja mums ir devusi, tad tie, lai tie tiktu arī ievērot tā tad nekādu ierobežojumu un strikts moratorings. Mor Es domāju, ka patērētāji un darba ņēmēji Eiropas Savienībā drīz gūs labumu no tā, un jums vēl uh, sekmes šajā darbā. Paldies! Paldies, un tagad divas minūtes ārēf kungam. Paldies, eh, priekšsēdētā komisārs kundz, dārgie kolēģi. Ar prieku uzklausīju, ka eh, kom, eh, liberāļu kolēģis un konservatīvais piekrīt komisijai. Es Ceru, ka šī vakara debates dos iespēju rast atbildi uz ļoti daudziem bažām, kas ir radušās sakarā ar šo brīvās tirsniecības eh, nolīgumu ar Dienvidu Koreju. Jo pirmkārt, runājot par rūpniecību, jūs pieminējat konsensus, tomēr komisārs Kons gribētu atgādināt, ka nu jau vairākus mēnešus atsevišķas nozars, eh, konkrēti autorūpnieki un strādājošie jums ir norādījuši uz šī nolīguma iespējamām dramatiskajām sekām, un vēl šodien daudzi jautājumi ir palikuši bez atbildes, vai arī varbūt jūs esat izvēlējušies eh, noziedot Eiropas autorūpniecību uz pakalpojumu altāra. Tāpat arī runājot par šo eh, muitas atmaksu, kas eh, būtu mm, kā nekad vēl nebijis ieguvums. Kā tad var, kāda būs loģika? Eh, turpinot šo paktu eh, tādai nozarei, kas ir ne tikai autorūpniecība, bet arī Eiropas eh, tekstilrūpniecība. Kāpēc veidot šādu precedentu? Saskaroties ar šiem riskiem, ir citas problēmas, kuras es nevaru šeit pieminēt, bet jūs zināt detaļas. Jūs norādījāt, ka komisija ir pieminējusi aizsardzības klauzulas iekļaušanu. Jūs pati zināt, komisārs Kunz, ka to būs ļoti grūti aktivizēt agrāk nekā pēc pieciem gadiem gadiem. Un ja eh, šī eh, šis eh, nolīgums dod iespēju e, e, e, Korejai eksportēt 100 tūkstoši automašīnas uz Eiropu, tas nozīmē ārkārtīgi daudzas eh, darba vietas, kas būs zaudētas savukārt šajā krīzes periodā, kas ir īpaši skar autorūpniecībā strādājošos, eh, kas izskaidrot to, ka Eiropa ir eh, piekritusi parakstīt šādu nolīgumu katrā ziņā Šo jautājumu uzdod sev vairākas dalībvalstis un auto eh, nozarē strādājošie, un vai jūs, eh, komisārs kundze, Eh, domājat, ka mums vajadzētu veidot gan eh, negatīvo tēlu eh, Korejas autorūpniekam, kā polijas santehniķim. Paldies, nākošais runātājs uz divām minūtēm Tūrerkungs. Jā, paldies, priekšsētā kungs, dargie kolēģi un kolēģi. Sākumā vēlos jums, komisārs Koncerstants Konts, pateikties Alde grupas vārdā par informāciju par, ārkār, par to, kas tiks sniegt ārkārtas uh, sēdē un par informāciju šeit plenāru sēdē. Acīm redzot, uh, saruna rezultāti attiecībā uz šo nolīgumu noslēgšanu ar Dienvidu Koreju ir tajā fāzē, kad uh, parakstīšana ir tuvu liberāļu skatījumā un uh, visliberāļu skatījumā tieši šī brīvā tirdzniecība ir īpaši nozīmīga jo ekonomikas un finanšu krīzes laikos um, atjaunojas protekcionisma tendences, un pret tā mums uh, jānostājas, un tas ir uh, darba vietu saglabāšanas interesēs Eiropas Savienībā un labklājības interesēs Eiropas Savienībā. Un tādēļ jāuzdod jautājums, kāda nozīme uh, komisijas skatījumā ir šim brīvās tirdzniecības nolīgumam ar Dienvidu Koreju. Jo ilgu laiku tika dotas atsauksmes uz Doha sarunu raundu. Uh, un uh, nekāda konkrēta rezultāta netika paņēma, pie, panākt. Tādēļ Aštons kundze jautājums. Noslēdzot brīvās starpniecības nolīgumā ar Dienvidkoreju, vai jūs redzat pirmo soli uz uh, vēl tam sekojošiem divpusējiem nolīgumiem? Un vai tas nozīmē novēršanos no Dohas principa, jeb šie divpusējie nolīgumi ir tikai papildinājums brīvās tirdzniecības uh, politikai, kāda tiek īstenot Eiropas Savienībā. Uh, Un, kā jūs zinat, īpaši muitas atmaksas klauzula dažās dalībvalstīs un rūpniecības nozarēs raisa bažas, īpaši automobiļu rūpniecībās. Sekas var būt, ka Indijā un Ķīnā ar šīm valstīm tirdzniecība tiek veicināta un ražošana Eiropā tiek apdraudēta. Uh, Vai e, jūs redzat e, kādas iespējas, kāda šī attīstības tendence varētu būt arī Eiropas valstīs? Paldies! Paldies! Tagad Figurēdo kundze vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Komisārs paziņojums ļoti skaidri parāda, ka ir tādas ekonomikas nozares un ekonomikas uh, grupas, kas iegūs no šī brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Dienvidkoreju, bet ir arī citas nozares, un to, uz to netika norādīts komisārs Kunze. Un šeit, es domāju, tāds ļoti jūtīgs nozars, piemēram, tekstilu rūpniecība, un šeit ir runa par darba vietām. Un tāpēc šīs te e, nozars un darba ņēmēji ir satraukušies Eiropā par to, ka uh, Komisija šo te jau tā slikto situāciju, kāda ir tērstila rūpniecībai, neņem vērā. Piemēram, Portugālē ir reģioni, piemēram, ziemeļos un centrālajā daļā, kur šī nozara ir ļoti izplatīta, un tad šis nolīgums var negatīvi to ietekmēt. Eiropas nozars taču vajadzētu uh, aizstāvēt, jo īpaši darbietilpīgās nozars. Uh, Eiropā, un uh, tas ir jāīsteno ar atbilstošu politiku pasaules līmenī. Ir vajadzīga arī jauna politika Eiropas līmenī, izglītības un apmācības politika un tā tālāk. Paldies, Kampēla Bannerman kungs. Paldies! Šī ir man pirmā runa šajā parlamentā. Esmu Juki pārstāvis no Anglijas austrumiem, uh, un jūs droši vien sagaidāt, ka es kaut ko revolucionāru teikšu, un es centīšos uh, nelikt vilties maniem vēlētājiem. Uh, šodien mēs apspriežam Dienvidkorejas brīvās tirniecības nolīgumu, kur paredzēts parakstīt šogad. Tā kā mums nav zināmas detaļas par šo nolīgumu, uh, Um, izņemot to, ka divas trešdaļas labumu nonāks uh, Dienvidkorejai un viena trešdaļa Eiropas Savienībai, tad es izteikšos diezgan vispārīgi. Daudzi cilvēki neapzinās, ka ir vairāk kā simts divās tirdzniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību un um, 116 ir viena aplēse. Ir ar ASV, Kanādu, Meksiku, Brazīliju, Indiju, Ķīnu, Dienvidāfriku, piemēram, šādi nolīgumi. Un uh, Eiropā ar Krieviju, Ukrainu, Turciju un Lihtenšteinu. Uh, ir brīvās tiesniecības nolīgumi arī ar EFTA, Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, kā Šveica un Norvēģija. Norvēģijas nolīgumā aizsargā uh, lauksaimniecību un zi zivsaimniecību. Un tas ir ceturtais lielākais uh, importu partners Eiropas Savienībai. Uh, Tātad, eh, ko šādam nolīgumam vajadzētu saturēt ar Dienvidkoreju? Man liekas, ka Šveice ir tāds spēcīgs piemērs, tur ir noteikumi, kas uh, nojauc uh, muitas nodevas uh, lauksaimniecības produktiem. Tur ir noteikumi, ka Šveices pilsoņi var dzīvot un strādāt Eiropas Savienības valstīs, un Eiropas uh, Savienības pilsoņi savukārt var dzīvot Šveicē. Šveice uh, var arī piedalīties Schengens uh, zonā. Uh, Šveice var piedalīties Eiropas vīdes aģentūrā, Eiropas filmu un izglītības programmās, un viņi var arī saņemt stipendijas pētījumiem. Ir sadarbība um, migrācijas jomā, tieslietās un citās jomās. Uh, tas izskatās, ka viņi var izmantot visus labumus Eiropas Savienības dalībai, bet viņiem nav nekāda pienākumi. Viņiem nav jāmaksā uh, ieguldījums Eiropas. Uh, um, budžetā un viņi ietaupa miljārdiem līdzekļu. Viņi ietaupa 2,8 miljārdu frankus. Uh, Šveice arī ir būtisks mūsu tirzniecības partners. 80% no viņa eksportiem iet uz Eiropas Savienību. Un, uh, uh priekšsādātāja kungs, ko es ar to visu gribu teikt? Uh, tirzniecības nolīgumi var uh, panākt labumu Eiropas Savienībai, nezaudējot suverenitāti un resursus. Pat komisijas uh, mājaslapā ir teikts, ka runātais tiek pārtraukts. Uh, saka priekšsādātājs, vai es jūs lūdzu varētu pārtraukt, jo mums ir zilās kartas procedūra. Es tagad došu vārdu Kaspārīkungam. Kāda ir zilās kartas procedūra, jautā deputāts. Zilās kartas procedūra ir jauna procedūra, kad jebkurš deputāts var lūgt, vai es varētu pabeigt savu runu, vai jūs varētu lūdzu mani nepārtraukt, es gribētu tikai pabeigt savu runu. Saskaņā ar reglamentu, saka priekšsādātāja kungs, jums ir jāpiekrīt. Ja jūs nepiekrītat, tas, protams, ir jūsu. Es eh, pabeigšu savu runu. Tātad es gribētu atkārtot, ka uh, Šveice var saglabāt savus noteikumus citās jomās, kas ir atšķirīgi no Eiropas Savienības noteikumiem. Tas ir viņu interesēs, piemēram, finanšu un darba tirgus jomā. Uh, kā Lielbritānija arī varbūt gribētu tāpat rīkoties darba laika direktīvā, pagaidu darbinieku direktīvā vai citās jāmamās. Tātad noslēgumā priekšsādātāja kungs gribu jautāt, kāpēc Lielbritānija nevar būt tikpat draudzīga tirzniecīgās attiecībās ar Eiropas Savienību, tāpat kā Dienvidu Koreju, bet nebūt Eiropas Savienībā. Uh, Lielbritānijai uh, ir 40 miljārdu deficīts gadā, uh, Uh, tirsniecībā ar Eiropas Savienību, bet mēs uh, varētu varbūt uh, rīkoties kā Šveice, mēs varētu kļūt par brīvu, brīvās tirsniecības nāciju, kā Šveice, Norvēģija un varbūt pat Dienvidkoreja. Paldies! Paldies, Kembel kungs! Slyšeli jsme představitele našich politických skupin, nyní přijdou ke slovu jiní zapsaní řečníci. Tagad mums ir citi runātāji, kas ir pieteikušies šķasnīkungs pirmkārt, jo tas esat jūs, kam tiek dots vārds. Thank you, chairman. Paldies, priekšstādātāji. Komisārs Kunze, kā viens no referentiem eh, un eh, privās tirzniecības nolīgumiem ar Eh, eh, Dienvidu Koreju, es eh, domāju, ka mums ir jānodrošina vienlīdzīgas spēles, vienlīdzīgi noteikumi šajā spēlē. Un atsevišķās dalībvalstīs nozars un deputāte, deputāte nav apmierināti ar situāciju. Eiropas komisija, Eiropas padome, tiem ir jādomā par dažādām jomam, kas var izraizīt, izraisīt kādu bērzi un neapmierinātību. Tā, un, ja var eh, vairāk domāt par to, kā mēs varētu uzlabot situāciju Eiropas auto būvis jomā, tad eh, situācija kļūtu, eh, kļūtu daudz labāka. Tāpat arī mums ir jādomā par citiem uzlabojumiem Un pilnīgi skaidrs, ka e, šis nolīgums sniedz daudz priekšrocību Eiropas Savienībai un daudzām rūpniecības nozarēm Eiropas Savienībā. E, protams, ka vienmēr būs kādi, kas ir ieguvēji, kas ir zaudē, zaudētāji. E, un tas ir jebkur nolīguma. Tas ir jebkur nolīguma sekas. Taču lielās, jom, lielos vilcienos raugoties Mums ir jādomā par eh, līdzsvarotu brīvās tirdzniecības nolīgumu un kas varētu veidot labvēlīgu precedentu nākotnes brīvās tirdzniecības nolīgumu. Ista susta. Nākošais runātājs susta uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzklausīju ļoti uzmanīgi Aštonas kundzes sacīto, un šoreiz es apzinos, ka kopš viņas stāšanās amatā mums ir lieliskas uh, institucionālas attiecības, uh, eh, viņa piedar pie savas politiskās aimes, un tajā pašā laikā es apzinos, ka sadarbība ar viņu ir daudz labāk nekā ar viņas priekšteči. Tomēr šajā sakarā es gribētu mazliet mazināt savu entuziasmu viņas sacītā sakarā, jo Pārāk bieži e, komisija ir pēdējo gadu laikā šeit e, uzstājusies, e, piedāvājot lieliskas iniciatīvas, taču vēlāk lietas un realitāte nebūtu neatbilda sākotnējam, sākotnējam tonim. Eh, mums ir jādomā par savstarpīgumu runājot par eh, jaunatīstības valstīm un starp, par eh, starp lielajiem ekonomiskajiem spēlētājiem. Un man šķiet, ka komisija neapzinās uh, iniciatīvas, kuras tai nāktos uzņemties, lai atvesaļot Eiropas rūpniecību. Atvesaļot uh, Eh, sekundāro nozara Eiropā. Eh, protams, eh, šis nolīgums ir ar politīviem elementiem, taču tas ir akadēmisks nolīgums, praktiski līgums, kas ir paredzēts skolā, jo tā, mm, tajā nav nekā, kas būtu kopīgs ar, ar realitāti. Un mēs eksportējam ārkārtīgi daudz uz, uz Dienvidu Koreju, tāpat arī 1,5 e, miljārdi e, tiešās e, palīdzības, ko saņem autoražotāji. Es pat nepievinušu tādas jomas kā tekstilnozara. Mums vajadzētu izvairīties no līdzsvara trūkuma šajā brīvās tirzniecības nolīgumā, kas kas penalizē Eiropas uh, Eh, Savienības rūpniecību. Un tā nav tāda nozare, eh, kas, eh, tas nav nolīgums, kas varētu sniegt labumu Eiropas industrijai. Roitovs kundze, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs. Mēs esam daudz sakā, saskārušies ar dažādiem dīvainiem jauninājumiem, kā piemēram mazināt slieksni par 60%, lai e, noteikti izcelsmes valsti. Tas ir, e, protams, tā ieguvums Eiropas, e, Korejas ražotājiem. Taču mēs tāpat redzam to pašu Eh, citos nolīgumos ar Āzijas valstīs, eh, kurās eh, darba standarti ir ļoti zemi, sociālie sta nodrošināšanas standarti ir zemi vai pat nēsoši. Arī šie jautājumi būtu jāie, jāiekļauj nolīgumos un nevis Āzijas rūpniecības izaugsme. Lūk, par ko būtu jādomāja komisijai. Vai komisija apzinās, cik lielā mērā negatīvi šis nolīgums varēs ietekmēt eiro, nodarbinātību Eiropā? Vai komisija apzinās, apzinās, eh, ka ir ka tas būs eh, negatīvs precedents, kas var ietekmēt nolīgumu nākotni. Un vai komisijai ir eh, nodoms neņemt vērā Eiropas arotbiedrību bāžas? Un kā var būt tā, ka mēdīji Korejā jau atzīmē autorūpniecības uzvaru, lai gan eh, nolīgums vēl pat nav ticis apspriests komisijas kolīģijā? Vai komisija ir gatava pārskatīt projektu? Un Eh, pārunāt eh, nolīguma nosacījumus, vai eh, komisija izdarīs spiedienu uz Koreju, lai tiktu ņemti vērā, ņemtas vērā starptautiskās saistības. Devits Mārtiņš Lūdzu, paldies priekšsādātāji. Es esmu diezgan uh, nodarbu, no, nobežījies par šīm debatēm, izņemot, kas pārīkungi teikto. Es biju uh, parlamenta referents par šo nolīgumu. Es uh, skatījos, uh, ko mēs prasījām no komisijas, sākot sarunas, ko mēs vēlējāmies, lai tā sasniedz. Un, manuprāt, komisija tiešām ir sasniegusi to, ko mēs prasījām no tās. Un es gribētu atzinīgi novērtēt uh, šo te sarunu uh, vēdēju, Barojas Aštonu. Uh, par uh, viņas paveikto. Jebkurā brīvās tiesniecības nolīgumā un jebkurās sarunās pēc definīcijas ir ieguvēji un zaudētāji, bet ja jūs paraugāties uz šī nolīguma globālo ietekmi, tad ir liela ieguvēja gan Eiropā, gan Korejā, un līdz ar to ir uh, tiešām liels iegums notiek tirzniecība, un šajā te krīzē jebkas, uh, kas sūta pozitīvu signālu, uh, Eh, tik lielām teritorijām kā Eiropas Savienība un Dienvidkoreja un eh, pozitīvi signāli par atvērtu tirdzniecību, kas notiek, tas jau ir tikai pozitīvi. Man jāsaka Eiropas parlamentam un ministru padomēji, ka eh, šim nolīgumam ir jātiek pārakstītam. Uh, Un, eh, ja tas netiks parakstīts, tad tikpat labi mēs varam ar, teikt komisijai, lai aptur sarunas eh, ar citiem uh, reģioniem, ar Līča valstīm un, un citām valstīm. Uh, Un godīgi sakot, tad var teikt arī, ka aizmirstam par Dohas sarunu kārtu. Šis ir svarīgs noliegums, kur Eiropas Savienība ir sasniegusi stratēģiskus mērķus. Sūtīsim uh, pozitīvu signālu visai pasaulē, ka Eiropa ir gatava strādāt, ka mēs esam gatavi turēt savus tirgus pēc iespējas atvērtākus. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Mārtiņ kungs! Vai vēl kāds vēlas izteikties brīvā mikrofona procedūras ietvaros? Speakers, Mr. Kelly. Kēlīkungs pirmais runātājs. Uh, Priekšsēdētāji ļoti īsi. Uh, manuprāt, uh, diskusijas bija izglītojošas. Aštons kundze pieminēja šo pasākumu kā lielisku, lielisku Eiropas Savienībai. Es ceru, ka Harifā un citu pieminētie jautājumi e, tiks atbildēti konkrēti, un Baronis Aštona to darīs. Tāpat arī viņi varētu mums darīt zinām, vai ir citas sarunas, kas notiek šobrīd ar konkrētām Āzijas valstīm, runājot par divpusīgiem nolīgumiem, un cik tālu šīs sarunas ir pavirzījušās. Paldies, paldies, Kēlī kungs, Bartona kungs, lūdzu uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbalstīt eh, Banamona kungs sacīto. 2006. gadā Šveicas federālā valdība ziņojumā eh, mēs lasījām par visiem aspektiem um, saistībā ar Eiropas Savienību un arī to, ka uh, dalība Eiropas Savienībā uh, maksātu viņam sešreiz dārgāk nekā pašreiz izdevuma. Un šveicieši apzinājās, ka viņi daudz labāk dzīvo ne, nestājoties Eiropas Savienībā. Un, Eh, tas, kas attiec uz Šveici, attiec arī uz Britiem, un es domāju, ka eh, tas ir tikai pragmatisks viedoklis. Un ja mūsu valdībai būtu tikpat pragmatisks šis viedoklis, tad mēs dzīvotu tāpat kā Šveicē. Paldies, Mārtiņa kungs gribēja izteikties. Eh, jā, priekšsēdētāji, jūs esat ļoti iecietīgs, taču. Manuprāt, brīvā mikrofona procedūrā mums ir jāizsakās par apspriežamo tematu, un iepriekšējās uzstāšanās nebija galīgi sakarā ne ar brīvās tirniecības nolīgumu, ne ar Koreju. Paldies, turpina priekšsēdētājs Esais kundze. E, paldies. Priekšsēdētāja kungs, Martin kungs tikko konstatēja, ka ekonomikas krīzes apstākļos ir ļoti nozīmīgi, lai mums uh, būtu noslēgta līguma, kas atjaunotu ekonomikas izaugsmi, atjaunotu darba vietu skaitu. Bet mums jā, jā, jāapzinās, ka mēs runājām šodien arī par automobiļu rūpniecību un par krīzi Eiropā, un šodien runāsim arī par tekstilu rūpniecību un globālo palīdzību un arī palīdzību uh, Spānijai un Portugālei. Aksti godātā komisijas pārstāv mums jāpievēršas nopietni tiem jautājumiem, par kuriem ir norūpējušies Eiropieši. Kā mēs uh, varam saglabāt darba vietas Eiropā un ko komisija piedāvā? Kā mēs varam novērst darba vietu aizplūšanu no Eiropas tradicionālajās rūpniecības nozarēs? Paldies! Now, several questions. Paldies. Tika pieminēti dažādi jautājumi debatēs, tāpēc gribētu dot vārdu komisārai, lai viņi varētu uz tiem atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji. Un es gribētu teikt, ka debats man nekad nepārsteidza, jo šīs te bažas, ko uh, pauda kolēģi, tika paustas jau arī pēdējo mēnešu laikā. Uh, Es gribētu pateikties Mārtina kungam par paveikto darbu komitejā. Ir ļoti būtiski, lai arī es atzītu, uh, tātad es atzīstu to, ka komitejas deputāti ir ļoti labi sadarbojušies, un es arī saprotu, ka kolēģi vēl detalizēti nav iepazinušies ar šo nolīgumu uh, detaļās. Tātad. Uh, Es centīšos pievērsties paustajām bažām, bet uh, galvenais, manuprāt, būtu sniegt jums tiešām arī detaļas, lai jūs varētu uzzināt faktus, nevis uh, lasīt kaut kādus pieņēmumus. Pavisam vispārīgi sākumā par šo te pieeju šim nolīgumam. Uh, Šī vienošanās tika uzsākta, par to tika uzsākt sanāk, sarunas, lai panāktu labāko Eiropas nozarēm. Un to gribētu uh, teikt arī Britu kolēģiem, ka arī Britu uh, rūpniecībai būs labums no tā. Tas ir pilnīgi Eiropas interesēs noslēgt šo vienošanās. Pretējā gadījumā es šeit nestāvētu un neteiktu, ka mums ir jāparaksta šis nolīgums tādā veidā. Un, uh, protams, ka Bija arī skaidra procedūra un pieeja, kādu izvēlējās komisija, kā jau tas tika teikts, to atbalstīja arī parlaments, komisija un padome. Un uh, tas arī ir tas veids, kā mēs rīkojāmies. Un Ārīfa kungs, cerams, neiebildīs, ja es teikšu, ka, uh, ja es uh, uh teiktu, ka es varu upurēt kādu nozari, tad tas būtu tiešām satraucoši, jo šādu pieeju es nekad neizvēlētos. Vai jūs nedomājat, ka ja mēs vēlamies uh, nopietnu tirdzniecības nolīgumu, tad mums ir jāatzīst, ka jābūt nolīgumam, kur abām pusēm ir labums. Ja jūs vēlaties noslēgt tirdzniecības nolīgumus, un es domāju, ka mēs tā domājam, ka tirdzniecība ir tas uh, motors, kas mūs izvilks no recesijas, tad uh, ir jābūt nopietnām sarunām ar nozars pārstāvjiem, ar valstīm, uh, Mums ir jāpanāk tiešām nolīgums ar tām pusēm, ar kurām mēs gribam vienoties, jo pretējā gadījumā mēs varam runāt ar valstīm, ar kurām mēs nevēlamies noslēgt uh, nolīgums, ar uh, tirgiem, kuri mūs neinteresē. Koreja ir nopietnas tirgus, tas mums dod uh, eh, iespējas ķīmiskajai rūpniecībai, uh, medikamentu rūpniecībai. Mums ir jāatzīst, cik būtisks ir šis pasākums. Ja jūs vēlaties uh, Šis e, ir nopietns uh, e, tirsniecības nolīgums. Mēs esam ekonomikas supervāri. Es tiešām nepiekrītu kolēģiem no apvienotās karalītes, kad viņi runā par Šveici un cenšas to it kā salīdzināt ar e, tām attiecībām, kuras mēs šeit veid, mēģinām veidot ar Dienvidkorēju, bet varbūt es īsti nesaprotu, ko viņi teica. Šeit ir runa par nopietnām sarunām, lai panāktu nopietnu rezultātu. Un, uh, Tad, kad būs pieejams detaļas, es ceru, ka kolēģi tās izpētīs eh, tādā garā, kā mēs to vēlētos. Uh, Autorūpniecība mums e, iesniedz veselu sarakstu, ko viņi vēl sasniegt. Viņi tiešām bija ļoti nobežījušies, e, lai tirgus Korejā paliktu atvērts, un e, mēs panācām visu, ko viņi prasīja sākumā. Tekstilrūpniecība, esmu pārliecināta, ka tur ir, tur gandrīz nav par ko nobežīties, un tur ir dažādi nosacījumi. Mēs saglabāsim darbvietas Eiropā. Mani tiešām neinteresē darba vietu uh, likvidēšana Eiropā, un šis nolīgums to nepanāks. Tie no jums, kas domā vai ka jums ir pierādījumi, ka tā notiks, lūdzu sniedziet man šos pierādījumus, jo retorika ir viena lieta, realitāte ir cita lieta. Mums ir uh, jāpieturās pie faktiem un jāredz, ko šis nolīgums mums dod. Es gribētu teikt, ka tas, kas ir mūsu priekšā, ir tiešām ļoti būtisks nolīgums visiem rūpniecības sektoriem. Uh, Runājot par mojas nodevu atmaksu, šis jautājums ir ļoti vienkāršs. Tas ir veidots, lai uh, tātad, lai novērstu konkrētu problēmu. Jautājums ir, vai tas ir vienīgais veids, kā atrisināt šo problēmu. Ja ir citas metodas, uh, kā uh, labāk var atrisināt šo problēmu un uh, saglabāt labas attiecības, tad es to varētu izmantot. Uh, Uh, un es domāju, ka tie mehānismi, kas ir izveidot šajā nolīgumā, tieši to arī dara. Tā nav vienkārši kaut kāda uh, lieta, ko mēs uh, pasniedzam kā uh, vienīgo līdzekli. Uh, uh, tātad uh, šis nolīgums, manuprāt, uh, aizkavēs importēšanas ar trešajām valstīm. Uh, Es šeit negribu attaisnoties ne politiski, ne ekonomiski par to, ka mēs vedām šīs sarunas par šo nopietno uh, tirsniecības nolīgumu. Es neatvainošos arī par to, ka es parlamentam iesniedzu uh, dokumentu, kas ir, manuprāt, nopietns 21. gadsimta brīvās tirzniecības nolīgums, kas nāks par labu visai Eiropas ekonomikai. Un jo īpaši es negribu par to atvainoties tagad ekonomikas krīzes apstākļos, jo ja vispār kaut kad ir bijis laiks, kad uh, mans atbalsts ir sniegt atbalstu uzņēmējiem un darbiniekiem, darbņēmējiem Eiropā, tad tas ir šis laiks šobrīd. Un Šis nolīgums to nodrošina, un es tiešām gribētu aicināt kolēģus skatīties uz realitāti, uz faktiem. Jūs uh, saskarsieties ar lobbystiem, es ar viņiem esmu saskārusies, bet ja jūs neļausieties uh, šādiem apgalvojumiem un paraudzīsieties uz uh, šo nolīgumu, tad jūs sapratīsiet, ka tas nāk par labu Eiropai. Un mēs sākumā gribējām kaut ko panākt, un to mēs esam arī panākuši. Paldies! Paldies, komisārs Kunze! Līdz ar to debats par šo jautājumu ir noslēgtas, un tagad mēs varam pāriet pie nākamā darbības darbkārtības punkta, kas ir pēdējais jautājums, un tas ir mutiskais jautājums par pasaules finanšu un ekonomikas krīzes ietekmi uz jaunastīstības valstīm un uz attīstības sadarbību. Lūkšu Rehukungu ieņemt savu vietu. And time, ask... Un vienlaicīgi lūkšu uh, Džolī kundzi uzstāties. Thank you. No. Paldies, paldies priekšsētātājiem. Uh, dāmas un kungi, komisāra kungs, dargie kolēģi. Uh, šo